atbrīvos no visiem apsūdzības punktiem, kas bija pret viņu izvirzīti par islāma brīvības vārdu izteiksmes. Eh, Nīderlandes ir nodrošināts. Paldies. Tas galīgi nav saistāms ar mūsu darbu šeit. Un tagad mēs pārējām pie balsošanas. Kā jūs zināt, mums ir. Jā, vispirms ir rakstiskā deklarācija eh, kas ir eh, iegūst nepieciešamo parakstu skaitu. Tā ir deklarācija numur 14, ko ir iesnieguši Konstantīnos Pupakis, Ričards Halvic, Adams Koseiva, Lichtenbergeres, Cecilija Vikstrēma par e, labprātīgu e, marķēšanas sistēmu braila rakstā uz rūpniecisko izstrādājumu iepakojumiem. To ir parakstījuši ne, vairāk nekā e, parlamenta nepieciešamais vairākums un saskaņā ar reglamenta 123. pantu tā tiks novirzīta Uh, tekstiem, kas ir pieņemti uh, šīs sēdes sakarā un pievienot protokolam. Un šķiet, Pupakis kungs grib izteikties. Es gribēju pateikties personiski.